meine sehr geehrten Damen Godātās dāmas un kungi, Jūsu majestāte, Eiropas parlamenta deputāta vārdā es sirsnīgi sveicu jūs mūsu parlamentā Strasbūrā. Šī ir jūsu ceturtā vizīte pie mums, un Tas mums liek domāt, ka jūs mums uzticaties, jūs esat mums draudzīgi noskaņots un eh, domājat līdzīgi kā šī parlamenta deputāti, kas pārstāv Eiropas Savienību. Arī jūsu delegācija tiek sirsnīgi sveikta. Es īpaši apsveicu abus Jordānijas parlamenta palātu priekšsādātājus, senāta priekšsēdētāji un pārstāvu palātas priekšsēdētāji. Es priecājos, ka pie mums šodien ir eh, jums līdzi atbraukuši arī jauniešu delegācija. Sirsnīgi sveicu arī jūs šajā parlamentā. Jūs maistāte parlamenta vārdā es atkārtošu to, ko esmu jau sacījis iepriekš, bet jūsu klātbūtnē es vēlos to sacīt vēlreiz. Mēs vēlamies jums izteikt visdziļāko līdzjūtību saistībā ar šaušalīgo jūsu pilota, kas es bēju, noslapkavošanu. Mēs visi savās domās esam kopā ar piederīgajiem vēlam viņiem spēku un izsakam visdziļāko līdzjūtību. Mēs ar lielām šausmām izdzirdējām šīs briesmīgās ziņas un skatījāmies uh, attēlus, kur attēl, kur, kuros redzam, kā tik nogalināts šis drosmīgais pilots. Ir briesmīgi, ka cilvēki ir spējīgi uz tik nežēlīgu rīcību. Tā dēvētās islāma valsts nežēlīgā rīcība rada mūsos riebumu, jo šie terorakti ir ārpus jebkurām normām, ārpus jebkādu normu robežām un vērtību robežām. Bēgot no teroristu šausmām un pilsoņu karu jūsu kaimiņu valstī Sīrijā, Līdz šo, šai dienai vairāk nekā miljons Sīrijas bēgļu ir atraduši patvērumu Jordānijā. Mēs Eiropas parlamentā abrīnojam Jordānijas tautas viesmīlību. Un mēs ļoti labi apzināmies, kādus izaicinājumus šī situācija rada jūsu valstī. Un tāpēc ļaujiet man ļaujiet man jums un jūsu tautai, kā to apliecina arī aplausi paust savu atbalstu un solidaritāti jūsu valstī šajos smagajos laikos. Mēs vēlamies palīdzēt Jordānijai ceļā uz eh, ekonomikas un politiskajām reformām. Jūs augstība, jūs esat uzsācis šo reformu kursu, un līdz ar to esat pagājis soli pretī savas tautas vēlmē pēc pārmaiņām. Jūs esat atzinis, ka reformas uh, miers un cilvēktiesību ievērošana var atnest mieru reģionā. Arī starptautiskās alianses vārdā pret tā devēto islāma valsti Jordānija un Eiropas Savienība ir partneres. Mēs vēlamies, lai Jordānijas tauta dzīvotu cieņpilnu dzīvi mierpilnā reģionā. Jūs augstība, jūs jau vairākus gadus esat de devis ļoti nozīmīgu ieguldījumu, lai tas notiktu un lai šāds miers un drošība šajā reģionā iestātos. Un arī šajās dienās jūsu valsts ir viena no vadošajām, kas eh, cīnās pret eh, terorismu. Apņēmība, ar kādu jūs esat eh, cīnījies pret naida izplatīšanos un terorismu, ir pelnījušas vislielāko cieņu Šajos laikos, kas ir ļoti sarežģīti visiem, visām minoritātēm, Jordānija joprojām ir toleranta zeme, kurā cilvēki var brīvi dzīvot kopā, neraugoties uz to, kādai reliģijai viņi pieder. Jūs piedalīšanās gājienā Parīzē pēc terora aktiem tādējādi bija tāds ļoti spēcīgs vēstījums un atbalsts, un es gribētu visu parlamentu vārdā jums par to pateikties. Ar šo vēstījumu jūs parādījāt, ka Jordānija atkal ir iestājusies pret terorismu un iestājusies par mieru un cieņu. Visbeidzot, jūs augstība, mums gan tikko bija arī iespēja par to runāt, jūsu iestāšanās par mierīgu Izraels un palestīniešu konfliktu atrisināšanu parāda arī to, ka uh, jūs ar mums un mēs ar jums dalām viens un tās pašas vērtības, un mēs vēlamies, lai ja šīs vērtības mums palīdz atrisināt kopīgiem spēkiem šobrīd pastāvošās grūtības, jo īstos draugus atpazīst grūtos brīžos. Mēs, Eiropieši, esam priecīgi un gandarīti, ka Jordānijā un tās karalī mēs esam atraduši draugu. Liels paldies, dod vārdu jums, jūs augstība! Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President. Priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti, Jordānija un šo lielisko institūciju saisti ilgas un draudzīgas saites, un es esmu gandrīz par ielūgumu jūs šodien šeit uzrunāt. Es gribētu arī pateikties Strasbūras iedzīvotājiem par viesmīlīgo uzņemšanu. Uh, Šī pilsēta ir vienmēr bijusi simbols pārējai no kara uz mieru, samierināšanas un uh, Eiropas vienotības simbols. Mani draugi, cilvēku dzīve plaukst un zeļ savstarpējas cieņas apstākļos, uz to ir balstīta civilizācija, un tas dod labāku nākotni. Bet līdzās pastāvēšana ir jāveido, un katrā paudzē tā ir jāveido par jaunu. Kopējo labumu var aizsargāt tikai ar vērību un rīcību, un tas nozīmē daudz ko vairāk nekā tikai drošības pasākums. Cilvēcei ir jābruņojas ar idejām, ar tiesiskumu, ar ekonomiku un sociālo iekļaušanu. Šodien šie izaicinājumi ir sevišķi svarīgi. Mūsu pasauli apdraud teroristi ar nežēlīgām ambīcijām. Viņus vada nevis ticība, bet gan vara. Vara, kur viņi īsteno reliģiski motivētos konfliktos, sagraujot eh, valstis un kopienas un radot ciešanas visā pasaulē. Daieša īstenotā nežēlīgā slepkavība nogalinot Jordānijas eh, pilotu varoni ir sa satricinājusi visus jordāniešus un izraisījusi šausmas visās pasaulēs, bet Jordānijas reakcija bija ātra, nopietna un izlēmīga, un mūsu cīņa turpināsies. Mēs un citas arābu un musulmaņu valstis uh, aizstāvam ne tikai savus iedzīvotājus, bet arī mūsu ticību. Šī ir cīņa, kur ir jāīsteno musulmaņu nācijām pirmām kārtām. Tā ir cīņa islāma iekšienē. Bet tajā pašā laikā ekstrēmismu draudi ir jāredz tādi, kā tie ir, proti, kā globāli draudi. Tas apdraud ne tikai Sīriju un Irāku. Šie draudi ir skāruši Lībiju, Jemenu, Sinai, Malī, Nigēriju, Āfrikas rāgu, Āziju, Amerikas kontinentus un Austrāliju. Eiropa ir cietusi no briesmīgiem uzbrukumiem un parādījusi nesalaužam drosmi. Jūsu draugi ir kopā ar jums. Janvārī Janvārī mēs ar Rāņu pievienojāmies miljoniem iedzīvotāju Francijā, kas izgāja ielās vienoti pret vardarbību un iebiedē, iebiedēšanu. Mani draugi, Eiropā šodien dzīvo cilvēki, kas atceras briesmas, kas skāra kontinentu pagājušā gadsimta 30. gados un pasaules kāru, kas tam sekoja, tādēļ, ka izplatījās ekspansīva ideoloģija, kas balstījās uz necieņu pret cilvēces pašu būtību. Eiropas karš kļuva par pasaules karu. Šodien mēs cīnāmies līdzīgā karā. Karā pret ekspansīvu ideoloģiju, kas barojas no naida, slepkavo dievu un reliģijas vārdā, lai attaisnot ļaunu rīcību, kāda nav pieņemama nevienā reliģijā. Tas ir karš pret teroristiem, kas ar necieņu izturs pret islām vērtībām un cilvēces vērtībām. Mūsu uzvara šobrīd ir atkarīga no mūsu vienotības, un Eiropas loma šajā procesā ir vitāli svarīga. Tikai sadarbojoties mūsu reģionu var slēgt atbalsta avots teroristiem un uh, sagraut viņu mērķus. Tāpat ir ļoti būtiski, lai mūsu reģioni atjaunotu mūsu lielo spēku avotu, proti savstarpējo cieņu kas vieno un uztur mūs. Ir ja īpaši gados jauniem cilvēkiem ir jāiedvesmojas no vērtībām, kas noraida vardarbību, kas rada mieru, kas veido iekļaujošu sabiedrību. Es gribētu ierosināt trīs ļoti būtiskas jomas. Pirmā būtu starp reliģiju dialogs iesaistot cilvēkus viņu dzīves vietās. Cieņas pilns dialogs ir pamatu pamats jebkurā sabiedrībā. Ja mēs uzbrūkam un izslēdzam citus, apvainojam citas tautas un viņu ticību un pārliecību, tad tā mēs nevaram virzīties uz priekšu. Nākotne ir rodam vienotībā un cieņā, nevis šķeļoties un uh, veicinot stereotipus. Šajos pūliņos Eiropa ir svarīgs partneris. It īpaši palīdzot apturēt islamofobijas izplatību pasaulē. Šīs indas bāze ir nepareizas idejas, ko savā labā izmanto ekstrēmisti. Un tāpēc ir svarīgi precizēt, ko patiesībā nozīmē būt musulmanim. Es un neskaitām citi musulmaņi Esam jau no bērna kājas mācīti, ka mūsu ticība prasa cieņu un rūps par citiem. Pravietis Muhameds, lai miers un svētība, reiz ir sacījis, neviens no jums nav ticīgs, ja nemīl savu tuvāko tāpat kā sevi pašu. To nozīmē būt musulmanim. Pieminot Dievu, mēs viņu saucam par līdzcietīgo, par visu žēlīgo, visu savu dzīvi, katru dienu, Es esmu dzirdējis un izmantojis sveicienu asalamo leikumu, kas nozīmē, lai miers un svētība visiem. To nozīmē būt musulmanim. Vairāk nekā tūkstots gadu pirms Ženēvas konvenciju parakstīšanas musulmaņu karēvjiem lika nenogalināt bērnu, sievieti vai sirmgalvi, nenocirst koku, nedarīt pāri mācītājam, nesagraut baznīcu. Tās ir tās pašas islāma vērtības, kuras mums kā bērniem mācīja skolā. Neiznīcināt un neapgānīt vietu, kurā pielūdz dievu, lai tā būtu mošeja, baznīca vai sinagoga. To nozīmē būt musulmanim. Un šīs ir tās vērtības, kuras es mācu saviem bērniem, un viņi tās nodos tālāk savējiem. Man draugi, es esmu sašuts un apbēdināts par nesenajiem not notikumiem, nesenajiem uzbrukumiem dažās valstīs pret kristiešiem un uh, minor, reliģiskajām minoritātēm. Tas ir noziegums pret cilvēci, tāpat kā tas ir noziegums pret islāmu. Arābu kristieši ir mūsu reģiona pagātnes, tagadnes un nākotnes neatņemama sastāvdaļa. Jordānija ir musulmaņu valsts ar dziļi iesakņojušos kristiešu kopienu. Kopā Jordānijas iedzīvotāji veido nedalāmu sabiedrību, un viņi ir draugi un partneri mūsu valsts veidošanā. Pasaules musulmaņiem ir arī ļoti būtiska loma pasaules izpratnes veidošanā. Mūsu ticība, tāpat kā jūsējā, sludina žēlastību, mieru un iecietību. Tāpat kā jūsu ticība, tā paredz vienlīdzīgu cilvēcisku cieņu pret jebkuru cilvēku, pret vīrieti, pret sievieti, pret kaimiņu, pret svešinieku. Šādi islāma atkritēju, kas šo patiesību noliedz, ir krietni, krietni mazāk nekā ticīgo. 1,6 miljārdu musulmaņu dzīvo visā pasaulē. Faktiski šie teroristi par savu lielāko mērķi ir padarījuši pasaules musulmaņus, bet mēs neļausim viņiem nolaupīt mūsu ticību. Mani draugi, Otrā joma, kas ir ļoti būtiska vispasaules harmonijas panākšanai, ir starptautiskā sistēma, kas visiem cilvēkiem sniedz tādu cieņu, kādu viņi ir pelnījuši un vēlas saņemt. Es ļoti bieži dzirdu jautājumu, kāpēc pasauli neaizstāv palestīniešu tiesības. Laiku pa laikam mieru process nonāk strupceļā. Es gribētu jums pateikt, kāda šī situācija izskatās realitātē. Aizvien vairāk tiek būvēts izrēliešu apmetnes un aizvien mazāk cieņas tiek izrādītas okupētiem palestīniešiem. Šī kļūda raida tādu ļoti bīstamu vēstījumu, tā grauj uzticību starptautiskajām tiesībām un sabiedrībai, tā apdraud pasaules mieru pīlāru, proti, ka šis konflikts ir jārisina ar politiskiem paņēmieniem, nevis ar spēku vai vardarbību. Un tas ir devis ekstrēmistiem ļoti spēcīgs iegansts pulcēt masas. Savā labā viņi izmanto to netaisnību un eh, šo te neatrisināto konfliktu, lai palielinātu savu leģitimitāti un vervētu ārvalstu karotājus visā Eiropā un visā citā un citviet pasaulē. Tāpēc ir pienācis laiks padomāt par nākotni un kā šis neatrisinātais konflikts turpinās sēt naidu un vardarbību un terorismu visā pasaulē. Kā mēs varam cīnīties pret ideoloģisko cīņu, ja mēs nevirzāmies uz priekšu pretī mierīgam Palestīnas un Izraels konflikta atrisinājumam? Mūsu valstis kopīgiem spēkiem ir jāvirza pretī galīgam un visaptvarošam situācijas atrisinājumam. Dāmas un kungi, Trešās, ļoti, trešais ļoti būtiskais aspekts ir radīt dziļākas cerības. Radikalizācija plaukst un dzeļ ekonomikas nedrošības un iztumšanas apstākļos. Lai radītu ieinteresētību pasaulē, kurā valda miers, cilvēkiem ir jādod iespējas īstenot savu potenciālu un veidot labu dzīvi. Palīdzot viņiem, nozīmē spēcīgi izrādīt cieņu Eiropas parlaments ir atzinis, cik svarīgi radīt sociāls un ekonomiskas iespējas, pasludinot 2015. gadu par gadu attīstībai. Jordānijai attīstība ir prioritāte, un neraugoties uz eh, problēmām, kas pastāv reģionā, mēs esam virzījušies uz priekšu, lai eh, panāktu, ka tiek vajadzības risināts, lai radītu jaunas darba vietas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, turpinātu reformas un attīstītu partnerības tā, ar tādām valstīm kā, kā Eiropas Savienība. Jordānijas, Jordānija augstu vērtē mūsu spēcīgo partnerību ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, un mēs esam apņēmības pilni ar jūsu atbalstu strādāt kopā, lai panāktu vēl augstāku sadarbības līmeni. Jordānija arī ļoti nopietni uztver savu morālo pienākumu pret citiem. Neraugoties uz trūcīgiem resursiem, Jordānijas iedzīvotāji ar atplastām rokām ir uzņēmuši bēgļus, kas bēg no vardarbības reģionā. Kā priekšstādātājs jau minēja, Jordānija ir uzņēmusi tūkstošiem Irākas kristiešu pagājušo gadu laikā, un tas ir vēl papildus patvērums sniegšanai 1,4 miljoniem Sīrijas bēgļu, kas ir 20% no mūsu iedzīvotāju kopējā skaita. Un še, tas viss ir noticis aizvadīto dažu gadu laikā. Un tas ir vairāk nekā, ja, piemēram, Francija uzņemtu visus Beļģijas iedzīvotājus. Mūsu mazā valsts šobrīd ir pasaulē trešā lielākā bēgļu uzņēmēja, un es pateicos jums visiem, kas mums palīdz īstenot šo globālo atbildību. Mani draugi, jūsu atbalsts ir vēstījums. Ne tikai manai tautai, bet arī visiem tiem, kas vēlas spērt soļus pretī mieram un modernizācijai un, un mērenībai. Eiropa ir ar jums, mūsu reģioni, mūsu ticības, mūsu tautas, nevar rast labāks partners aimiņas par esošajiem. Mūs vieno vēsture, geogrāfija un nākotne. Nevienam nebūs mūs šķirt, jo kopā mēs spējam radīt savstarpējas cieņas pīlārus, kas balstīs to kopējo labumu, ko nodot nākamajām paaudzēm. Paldies! majestēt, den beifall müsst. Jūs augstība šī aplaus jums būs vien jāaiztur. Man bija tāds sajūta, jūs augstība, ka parlaments būtu varējis vēl ilgāk aplaudēt, bet mēs ļoti sen neesam dzirdējuši savā parlamentā tik iedvesmojošu runu. Paldies jums par to! Jūs esat ļoti laipni gaidīts viesis, un es domāju, ka kolēģi ar saviem aplausiem parādīja, ka jūs, jūs augstība, ar jūsu savu darbību, savu reģionu un valsts labā un ar savu personību. Tiešām esat uzrunājis mūs no sirds. Mīļš jums paldies!